Man tiešām ārkārtas prieks um, uh, sveikt uh, šodien mūsu ilgadēgo uh, kolēģi un draugu Tomas Hendriku Ilvesu. Viņš daudzus gadus ir strādājis parlamentā kā deputāts. Tagad otru reizi viņš viesojās pie mums citā amatā, proti Igaunijas prezidenta amatā, un mums prieks viņu redzēt. Prezidenta kungs um, tiešām milzīgs eh, gods un prieks jūs eh, sveikt pie mums. Došu jums eh, arī vārdu tulīt pat. Buongiorno. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Vispirms vēlos atvainoties par savu balsi, kas eh, nedaudz aizsmakus. Eh, pirms desmit gadiem es eh, pametu šo parlamentu.